Liebe Kollegen! Darbie kolēģi! Like you... Es eh, gribētu jūs lūgt ieņemt jūsu vietas, lūdzu pārtrauciet sarunas. Mēs gribētu sākt balsojumu. Vai viss darbojas? Liebe Kollegen! Darbie kolēģi, sirsnīgi sveicu jūs mūsu šodienas sēdē. Kā jūs zināt, tad vispirms mums ir jābalso par starpziņojumu, kas pagājušajā nedēļā Strasbūrā ceturtdien tika izskatīts komitejas sēdē, un pēc tam, pēc balsojumiem, būs koordinātoru tikšanās. Tur mēs varēsim diskutēt par turpmāko rīcību un uh, mūsu nākotnes darba galvenajām prioritātēm. Vispirms šodien pirmais punkts ir balsojums nekas īpašs nav jums jāsaka man, un citiem ar nav jāuzstājas līdz ar to, tāpēc varam uh, uzreiz šo te trešo darba kārtības punktu skatīt, respektīvi balsot. Gribētu norādīt vēl uz to, ka saskaņā ar eh, statūtiem mums šodien ir jābalso, tas atbilst viss eh, noteikumiem, mēs varam šodien balsot un nav nekādu problēmu balsot šodien par kompromisu priekšlikumu. Gribētu norādīt uz to, ka ja mēs šo izstrādāto kompromisu priekšlikumu šodien nobalsojam, tad līdz ar to sākotnējais ziņojums, kā to Pervanša Beres mūsu referenti iesniedza, un arī 16025, 17625 grozījumi atkrīt. Gan ziņojums, gan grozījumi. Martin Kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Jūs runājat par kompromisu priekšlikumu, kā pie politiskajām grupām nepiedarošais deputāts šajā parlamentā, un esmu pārliecināts bezparteiskais, mūsu birojam nebija iespējams, ja jūs runājat par kompromisu, kaut kad saņemt šo projektu, kas acīm redzot signālu no mūsu parlamenta. Jā, tagad no daudz atturas ir pastāv tāda nedarošība un precīzi nav zināms, vai Eiropa var mobilizēties, vai patiešām Eiropā, Eiropa varēs izspērēt savu trumpi un uh, uzvarēt nākotnes kaujas arī pārējā pasaulē. Es domāju, ka tie priekšlikumi, kurus mēs šodien esam iesnieguši, un ka katram deputātam arī šeit komitejā vēlme, un katrs deputāts vēlas aktīvi darboties, tie ir priekšlikumi, kas patiešām parāda, kā komiteja ir strādājusi. Tas patiešām ir tāds īsti, īsts kolektīvs rezultāts un kopējs rezultāts mums visiem. Ja mēs paraugāmies uz šo tekstu, var redzēt, ka kaut kas ir noticis, kaut kas ir kustējies uz priekšu kopš darbu sākuma, bet es domāju, ka jebkurš no šiem spēcīgajiem labajiem priekšlikumiem, ko Eiropas parlaments ir varējis izstrādāt Un tas arī bija jādara iepratī dalībvalstīm un iepratī citām Eiropas Savienības institūcijām un mūsu pilsoņu vārdā. Visi šie priekšlikumi tekstā ir iekļauti. Jā, tas ir etaps, kas tagad beidzas, un tagad mums vajadzēs patiesi mobilizēties, lai mēs plenāru sēdē varētu saglabāt tādu pašu dinamiku, kāda mums ir bijusi šeit komitejām. Mm, kaut arī mēs eh, esam tādiem apkārt ceļiem, paplinkus ceļiem nonākuši pie šiem rezultātiem, un reizēm mm, mums bija jāpiemēro tādas ļoti jaunas, inovatīvas darba metodas šeit parlamentā. Un katram atsevišķiem no mums ir arī jāpauž šis vēstījums eh, sabiedrībai, lai parādītu, ka mēs vēlamies parādīt ietekmi un vēlamies ietekmēt eh, notikumu gaitu. Es domāju, ka to no mums arī gaida. Es varu atcerēties, ka mēs darbu sākumā bijām izlēmīgi rīkoties, lai cīnītos pret visu šo nedrošību, tādu kā miglu, kurā bija ietītas ļoti daudzas lietas. Un uh, mēs varējāmies būt uh, tā telpa, kurā notikt sabiedrības debates, kurā pilsoņi varētu debatēt par uh, Eiropas iespējām nākotnē. Es domāju, tas teksts, ko mēs šodien esam pieņēmuši, ir patiešām labs pamats. Arī attiecībā pret citām institūcijām gribētu teikt paldies visiem kolēģiem par aktīvo darbu, par lemtspēju un vēlos eh, dalīties šajā priekā par labo dokumentu. Ar šo dokumentu mēs nosūtām signālu cerībai Eiropā. Un tas ir teksts, kas pauž mūsu vēlmi, mūsu gribu cīnīties pret nacionālu egoismu un inerci. Paldies, nekas daudz nav piebilstams, tikai pāris vārdi laika ziņā. Eh, tas tiešām ļoti labi iekrita, ka mēs šodien balsojam, jo šajās dienās, šajās nedēļās eh, priekšsēdētāja vai Rompēja kunga darba grupa nāks klājā ar, ar priekšlikumiem, ekofins to skatīs, un ir svarīgi un ļoti labi, ka parlamenta balss Uh, tiek uzklausīti šajā gadījumā, un ka mēs ar plašu vairākumu varam izpausties un izteikties. Kaut gan politiski, protams, mūsu viedokļi atšķirās daudzos punktos, un tomēr mēs parādām, ka parlaments var rīkoties un krīzes laikā var paust kopīgi vienot viedokli, un tas ir ļoti svarīgs signāls arī mūsu pilsoņiem. Uh, Paldies visiem, kas iesaistījās, līdz ar to šis te balsojums ir beidzies, sēde ir beigusies, un tagad es gribētu lūgt koordinators palikt šeit, jo tagad mums būs koordinators sanāksme, lai vienotos par turpmāko rīcību. Paldies!